politiskā viedokļa. Paldies! Liels paldies! Man vēl jānāk klajā ar, pri, ar paziņojumu. Alde grupa vēlētos, lai Vincenzo Venīna tiktu ieslēgts budžeta uh, kontrols komitejas uh, deputātu vidū, aizstājot līdzšinējo šīs komitejas locekli. Vai kāds iebilst? Acīm redzot, nē. Tādā gadījumā šis priekšlikums ir atbalstīts. Šās dienas uh,